arī plenāra sēdi kā trešdien kopā ar Eiropadoms priekšsēdētāju par parakstīsim piectiesību aktus atbilstīgi 78. noteikumam parlamenta reglamentā. Um, šī tiesību aktu nosaukuma būs pieejama plenārsēdes.